Der Präsident. Priekšsādātājs. So, die Sitzung ist wieder auf. Sanāksme tiek atsākta. Vakardienas sanāksmes protokols un pieņemtie teksti ir jūsu rīcībā, vai jums ir kādi iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu.